dod Ukrainai iespēja attīstīties, un tad mēs varētu raudzīties, varbūt Ukraina varētu palikt neatkarīga no Eiropas Savienības. Paldies! Gālera kungs, lūdzu, priekšādātāja kungs.